Start, es domāju, ka mēs varam sākt. Lūdzu, apsēdieties. Ja, Sirsnīgi sveicu jūs uh, mūsu pēdējā tran sanāksmē šogad. Cienātie kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi. Sāksim uzreiz ar pirmo darbkārtības punktu - darbkārtības pieņemšanu. Jūs zināt, ka aviācijas pakete ir atlikta. Uh, bet eh, par to tūlīt izteiksies Teličkas kungs. Visā citā darba kārtību varam pieņemt. Tur problēmu nav. Tad tagad uzreiz došu vārdu Teličkas kungam par aviācijas paketi. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji, uh, kolēģi, dāmas un kungi. Tikai daži precizējumi jau ir cirkulējuši ēpasti pēdējās dienas laikā, un tātad papildu informāciju. Jūs atceraties, ka es un mani atbalstīja ēnu referenti, vēlējos, lai būtu lakonisks, strukturēts ziņojums par uh, galveniem punktiem un par nepilnībām un Es biju priecīgs, ka mums bija panākta vienošanās ar ēnu referentiem. Gribu izteikt viņiem pateicību par raito darbu. Un uh, dokumentā viss tika atspoguļots vienā rindkopā. Tas nozīmē, ka es negribēju, lai būtu kaut kas garš un izplūdes. Tātad mēs panācām to, ko vēlējāmies un tas arī atbilst uh, reglamentam. Es biju visu izdarījis, izpētījis reglamentu arī. Un uh, runājot par atzinumu, Inta atzinumā ir piet 5 lapas un 35 punkti, tikpat garš kā viss mans ziņojums. Nu, es gribu teikt, ka es ne vienai komitejai nebūtu sagatavojis atzinumu, kurš ir tikpat garš kā ziņojums. Tāpat man jānorāda, ka Nodarbinātības komitejas atzinums iekļauj eh, gan uh, ekskluzīvu šīs komitejas uh, kompetenci, gan uh, punktus, ka, kur ir dalīta kompetence, gan punktus, kas ietilpst mūsu kompetencē. Mēs uh, vienojāmies par lakonisku dokumentu, bet, bet iekļ, būtu iekļāvuši visus svarīgākos punktus, lai komiteja varētu pieņemt šo ziņojumu. Man pat izdevās panākt lielu atbalstu, lai to varētu izdarīt šodien. Bet protams, ideāls risinājums būtu bijis tāds, ja uh, mēs ne, necenstos grozīt punktus, kas attiecas uz nodarbinātības komiteju un otrādi, nu, tad tas bija vienīgais variants. Vai es varu ierosināt komitejai balsot par šo dokumentu? Jā, reglamentā tā tas ir paredzēts jo eh, šis jautājums ietilps tikai referentu kompetencē. Tas nozīmē, ka uh, Nodarbinātības komiteja var vēlreiz iesniegt šo mm, atzinumu plenārsēdē, nu, un tādēļ, lai nezaudētu laiku, neiedziļinātos detaļās, un mums ir bijusi laba sadarbība ar uh, sekretariātu. Gribu teikt, ka reglaments pilnībā ir ievērots. Mēs centāmies uh, nodrošināt ziņojuma kvalitāti, kas būtu nobalsots nākam nedēļ, un tad to varētu komisijai saulēcīgi iesniegt līdz nākamā gada sākumam, kad ir paredzēts uh, Eh, pabeigt darbu pie stratēģijas, bet tagad tas nenotiks, tagad eh, balsojums notiks eh, februārī plenāru sēdē, mēs zaudējam laiku. Ko tagad darīt? Mēs izņemsim ārā visu, kas ietilpst no darbinātības kompeten komitejas kompetence, un tad iesim uz plenārsēdi, bet ierosinu balsot komitejā par to, kas ietilpst mūsu komitejas kompetencē, vai kopīgajā kompetencē. Mums jāatliek balsojums, bet apzinoties, ka plenāra sēdē, it īpaši pirms Ziemassvētkiem, var būt brīvi uh, e, problēmas, es aicinu priekšsēdētājs sasaukt nākamnedēļ ļoti īsu komitejas sēdi, lai varētu nobalsot par ziņojumu un pēc tam. Um, uh, pēc tam arī um, uh, iet uz plenāru sēdi. Un uh, ir arī uh, politisko grupu uh, vairums atbalsta šādu nostāju. Un nākotnē, lai šādu situāciju nepieļautu, es gribu teikt, ja ir ziņojums, kurš pārsvarā uh, pārs sastāv no uh, kompromisu grozījumiem, tad atzinums nevar būt tikpat garš kā ziņojums. Tas būtu absurdi. Paldies. Jā, vielen dank. Liels paldies. Formālais arguments. Uh, Es varu saprast, ka šie grozījumi ir tik uh, gari kā ziņojums, bet nu, šeit ir runa par kompetencēm, un šeit ir jāvienojas, un ceru, ka mēs uh, spēsim vienoties un nākam nedēļa um, no, varēsim balsot, par to mēs vēl runāsim koordinātoru sanāksmē, bet tagad mums nav laika vairāk diskutēt par šo jautājumu, un tagad mums jāpāriet pie balsojuma, pie balsošanas. Logistik e in der EU und multimodaler Verkehr in den neuen Themen. Logisti, logistika un multimodālie transporta koridori. Ajala Sanders ziņojums. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visiem ir kārtītas? Tā. Ah, Sie haben es Ja, warte mal, welche, diese ist es, ne? Also, schließen. Also, ich schließe. Beidzam balsot. Viss kārtībā. Nu jā, cerams, ka tā arī turpināsim. Pirmais paragrāfs, 25. grozīju. Tātad 25. grozījums, kas par pret pārbaudīsim. Sākam balsot. Apstimung. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret. Noraidīts. Jā, jo Džekijai Fosterai nav kartes. Paldies par pārjautāšanu, tad līdz ar to visiem ir skaidrs. 26. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 27. par? Pret. Atturas pieņemts. 28. 28. par? Pret. Atturas noraidīts. 29. par? pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. 49. grozījumu pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par, 13 pret. Neviens nav atturējies ar nelielu pārsvaru, bet pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturas pie, noraidīts. 51. par, pret, atturas noraidīts. 52. par, pret, atturas noraidīts. Otrais A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 61. par, pret, atturas pieņemts. 58. par, pret, atturas pārbaudīsim. 58. grozījums. Sākam balsot. 58. 58. beidzam balsot. 22 par, 21 pret, pieņemts. 59 par, pret, atturas, pieņemts. 60. ar mutisko grozījumu. Nevienam nav iebildumu pret mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 68. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 79. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 99. par, pret, atturas noraidīts. 100. par, pret, atturas noraidīts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. Amendment 109. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. NV4 ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts. NV5 par pret atturas noraidīts. NV6 par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 124. par, pret, atturas pieņemts. NV15 par, pret, atturas pārbaudīsim. 15. NV grozījums. Sākam balsot ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 par, 3, 23 pret. Neviens nav atturējies, noraidīts. Kā lūdzu? Jā. Kompromiss 12. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 132. par,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 atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 144. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 147. pret, atturas pieņemts. 150. par, pret, atturas pārbaudīsim. 150. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Džekija. Džekija. 21 par, 21 pret, 3 atturējušies noraidīts. 145. grozījums par. Kā lūdzu? Jā. 145. par, pret, atturas pieņemts. 148. par, pret atturas pieņemts. NV10 par pret atturas pieņemts. NV8 par pret atturas pieņemts. NV20 par pret atturas noraidīts. NV21 par pret atturas pārbaudīsim. 21. sākam balsot ist geschlossen. Beidzam balsot. Džekija, 23 pār, 22 pret, neviens nav atturējies, pieņemts. NV22 pār, pret, atturas, pieņemts. 151. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 152. par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 158. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 159. par, pret, atturas pieņemts. NV9 par, pret, atturas pārbaudīsim. NV9. grozījums sākam balsot. ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 par, 17 pret, 5 atturējušies pieņemts. 155. grozījums par, pret, atturis. To arī nevar pateikt. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 17 pret, 3 atturējušies pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. NV3 par, pret, atturas pieņemts. NV7 par, pret, atturas noraidīts. NV13 ar mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 176. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 17a kompromiss par, pret, atturas pieņemts. NV 17 par, pret, atturas pieņemts. NV 19 par, pret, atturas pieņemts. 182 par, pret, atturas pieņemts. 183 par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 193. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 200. grozījums ar motisko grozījumu par, pret, atturas noraidīts. 201. ar motisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 198. grozījums par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. 199. par, pret, atturas pieņemts. 202. par, pret, atturas pārbaudīsim. 202. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 23 pret, neviens nav atturējies noraidīts. 203 par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 203. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par, 13 pret, neviens nav atturējies, arī ar mazu vairākumu, bet pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par, 25 pret, neviens nav atturējies, noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas noraidīts. 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. 20. par, pret, atturas pieņemts. NV 18 par, es atvainojos divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts, otrais par, pret, atturas pārbaudīsim. Otrais grozījums balsojam elektroniski. Geschlossen. Beidzam balsot. Džekija. 21 par, 21 pret, 3 atturējušies norēdīts. Trešais grozījums. Par, pret, atturas. To arī pārbaudīsim. Trešais grozījums. Balsojam elektroniski. Izskašlos. Beidzam balsot. 21 par, 21 pret trīs atturējušies, eh, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Sastais par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Par astoto nav jābalso, un tad tagad galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Un es geschlossen. Un beidzam balsot. 40 par, 4 pret, neviens nav atturējies. Sirsnīgi apsveicu. Referenti. 41 par, jā, jāsaka tā. Herzlichen Glückwunsch. Sirsnīgi apsveicu, Ines fine. Which one? Start with PSO. Hi. Van der Kamp. That is Van der Kamp. Okay. So, wir kommen jetzt zur nächsten. Labi, tagad pāriesim pie nākamā balsojuma par uh, dzelzceļu paketi. Un tas ir Vīma Vanda Kampa ziņojums. Da steht Draft Recommendation. Grozījuma izdarīšana regulā attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pārvadājumu tirgus atvēršanu. Ja? Labi. Aha. War doch aber den Fall gekommen, ne? Ja. Den, hm. ja. Mhm. Alles klar? Viss ir skaidrs. Vim Vandekampa ziņojums. Pirmais un otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, to mēs pārbaudīsim. Piektais grozījums, Paul, piektais, balsojam elektroniski, beidzam balsot. Čekija 19 par, 26 pret, neviens nav atturējies, noraidīts. Sastais grozījums un septītais grozījums jābalso kopā. Sastais un septītais par. Kurš ir par? Pret. Atturas noraidīts. Trešais un ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Ist geschlossen. Beidzam balsot. 30 par, 15 pret. Neviens nav atturējies. Sirsnīgi apsveicu Vandekampu kungu. Pieņemts. So, nächste ist Tagad Sasolī ziņojums par pārvaldību. Amendment. I... Pirmais un otrais grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas noraidīts. Trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais un astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums. Kā lūdzu pārbaudīt? Labi. Trešais līdz astotais grozījums. Tagad pārbaudām. Sākam balsot. <laughs> Es war, es war nicht so eindeutig. Ist geschlossen. Beidzam balsot. 25 dafür, 20. 25 par, 20 pret. Neviens nav atturējies, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Tas ir galīgais balsojums par sasolī ziņojumu. Joprojām balsojam. Beidzam balsot. Džekija ir par. 31 par, 14 pret. Neviens nav atturējies. Pieņēmts. Sirsnīgi apsveicu sasalīkungu. Jetzt der Kielinen-Bericht. Tagad Kielinen ziņojums. par kopīgiem noteikumiem uzskaits normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšana. Tas ir galīgais balsojums. Eh, sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 42 par, 3 pret, neviens nav atturējies ar lielu vairākumu pieņemts, apsveicu Merikulinen. Viņas nav klāt.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 Wir kommen jetzt zum Bericht. Tagad pārējām pie Karimas Delī ziņojuma par, uh, te, par transporta līdzekļu apstiprināšanu. Paldies priekšsēdētāji pārējām pie uh, balsojuma. Gribu informēt, ka pro, lai ierakstītu protokolā, ka pēdējie uh, grozījumi bija uh, iesniegt tik, pieejam tikai piekdien, un mēs pat esam dažu saņēmuši tikai šodien no rīta sociāldemokrātu grupa, un, un mums būtu tomēr vajadzējis vairāk laika, lai varētu vienoties par kompromisiem, bet diemžēl situācija nebija optimāla ja to mēs saprotam, ka kvalitāte tiek upurēta ātrumam, tā pie mums tas arī mm, dažkārt notiek, būtu grūti atlikt šo balsojumu uz vēlāku laiku, un mēs turpmāk centīsimies, lai grupa saņem caulaicīgi informāciju. Ne piekdienā, protams, tas ir par vēlu. Un svētdien jau tik un tā ir svētā diena. Jā, tagad Karimas Delī ziņojums 101. grozījums par pret. Kādēļ tik maz ceļ rokas? Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts. 102. par. 101. jāpārbauda rezultāts. Labi, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 8 pret neviens neaturas no nu, vairākuma pieņēma. 102 par pret atturas pieņēmts. 103 par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 103 grozījumu. Beidzam balsot. 26 pār 18 pret, 1 atturas pieņemts. 105 par pret atturas pieņemts. 106 par pret atturas pārbaudīsim. 106 balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Vai jūs atturaties? 22 pār, 23 pret, 1 atturās noraidīts. 107 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 107 grozījumu. Beidzam balsot. 22 pār, 23 pret, neviens neaturas noraidīts. Nu, lūdzu, celiet rokas, kolēģi. 108 par, pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 108 grozījumu. Beidzam balsot.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 114. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad nedaudz jāpāršķir lapas. 116. par. Pagaidiet lūdzu. 116. par. Pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 13. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret 3 atturas noraidīts. 117 par pret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 144. Balsojam elektroniski, pārbaudam rezultātu. Beidzam balsot. 11 pār 33 pret, neviens neaturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 21. grozījums par, pret, Pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 21. grozījumu. Beidzam balsot. 21 pār 21 pret, neviens neaturas noraidīts. 176 par pret, atturas noraidīts. 28 par pret, atturas noraidīts Pārbaudīsim 28. grozījums, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 23 pār 21 pret, neviens neaturs pieņēmts. 181 par pret, aturs pieņemts. 182 un 183 par pret, aturs pieņemti. 184. par pret atturas pieņemts. 184. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 25 pār 19 pret, neviens neaturas pieņemts. 187. par pret, atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 34. atkrīt. 198. par pret atturas noraidīts. 201. 198. labi balsēm elektroniski. 198. Beidzam balsot. 15 pār 29 pret, neviens neaturas noraidīts. 201 par pret atturas pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 201. Beidzam balsot. 20 par, 25 par 19 pret neviens neaturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 219. par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski 219. Beidzam balsot. 19 pār, 25 pret, neviens neaturas noraidīts. 222, 223, kas par? Pret atturas noraidīti. 224. par pret atturas pieņemts. 225. par pret atturas pārbaudīsim, valsojam elektroniski. 225. Beidzam balstot. 31 pār 12 pret neviens neaturas pieņemts. 226 par pret atturas noraidīts. 227 par pret atturas pieņemts. 40 par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet balsojam elektroniski. Pārbaudām. 40. Beidzam balsot. 30 pār, 14 pret, neviens neaturas pieņemts. 229. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 229. Beidzam balsot. 20 pār, 22 pret, neviens neaturas noraidīts. 230 par, pret, atturas pieņemts. 231, 232 par, pret, atturas pieņemti. 234 par, pret, atturas noraidīts. 236. par pret atturas pārbaudīsim. Balsēm elektroniski 236. Beidzam balsot. Džeki. Divsimt 22 pār 22 pret, neviens neaturas noraidīts.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 atturas noraidīts, 43. par, pret, atturas, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 43. Beidzam balsot. 21 pār, 23 pret, neviens neaturs noraidīts. 246 par, pret,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 Pārbaudīsim 44. un 271. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pār, trīspadsmit pret, neviens neaturs pieņemti. Divsimt septiņdesmit otrais pār, pret, Atturas pārbaudīsim. 272. balsēm elektroniski. Beidzam balsot. 26 par, 18 pret, neviens neaturas pieņēmts. 273 par, pret, atturas pieņēmts. 275 par, pret, atturas pieņemts. 277. par pret atturas noraidīts. Sestais kompromiss par pret atturas pārbaudīsim. Sestais kompromiss balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 24 par, 18 pret, neviens neaturas pieņemts.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 pret atturas pārbaudīsim. 304. sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par 13 pret neviens neaturas pieņēmts. 319 par pret atturas noraidīts. 320. par pret atturas noraidīts. 321. par pret atturas noraidīts. 322. 323. par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski 322. 323. Beidzam balsot. 19 pār 21 pret 2 atturas noraidīts. 324 pār pret atturas noraidīts. 325 pār pret atturas noraidīts. 326 pār pret atturas noraidīts. 327, 328 pār pret atturas noraidīti. 52. par pret atturas pārbaudīsim. Balsēm elektroniski par 52. Beidzam balsot. 23 pār 19 pret, neviens neaturas pieņēmts. 53 pār pret, atturs pieņēmts. 330. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 330. Beidzam balsot. 19 pār, 22 pret, neviens neaturas noraidīts. 335 par, pret, atturas noraidīts. 337 par, pret, atturas noraidīts. 341. par pret atturas noraidīts. 344. par pret atturas noraidīts. 346. par pret atturas noraidīts. 56. par pret pārbaudīsim. 56. grozījums balsēm elektroniski. Beidzam balsot. 21 pār 19 pret, neviens neaturas pieņemts. 57 pār pret. 57. Kas ir pār? Pret. Atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 57. grozījumu. Beidzam balsot. 26 pār 16 pret, neviens neaturas pieņemts. 58 un 351 par, pret, atturas pieņemti. 353 par, pret, atturas noraidīts. 357 par, pret, atturas pieņemts.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 24 pār 19 pret, neviens neaturas pieņēmts. 364 par pret atturas noraidīts. 367 par pret atturas noraidīts. 372 par pret atturas noraidīts. 374 par pret atturas noraidīts. 376 par pret atturas noraidīts. 393 par pret atturas noraidīts. 394 ar mutiskajiem grozījumiem par pret pārbaudīsim 394 grozījums balsēm elektroniski.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 Beidzam balsot. 20 pār 23 pret neviens neaturas noraidīts. 397 par pret atturas pieņemts. 60 par pret atturas pārbaudīsim. 60 balsēm elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār 23 pret neviens neaturas noraidīts. 399 par pret atturas pieņemts. 400 par pret pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 434. par pret atturas noraidīts. 64. par pret atturas noraidīts. 435. par jā, lūdzu, vēlaties pārbaudīt, labi, balsējam vēlreiz elektroniski par 64. grozījumu. Beidzam balsot. 13 pār 27 pret 2 atturas, tātad ar pavisam nelielu vairākumu noraidīts. 435 uh, pār pret atturas noraidīts. 65 pār pret atturas noraidīts. 437 6 par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 436. Beidzam balsot. 25 par 18 pret, neviens neaturs pieņemts. 438 par, pret, atturas noraidīts.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 atturas noraidīts, 445. par, pret, atturas noraidīts, 447. par, pret, atturas noraidīts, 448. par, pret, atturas noraidīts, 449. 450. par, pret, atturas noraidīti, 455. par, pret, atturas noraidīts, 69. par, pret, atturas noraidīts, 476. par, pret, atturas noraidīts, 477. par, pret, atturas noraidīts, 479. par, pret, atturas noraidīts, 480. par, pret, atturas noraidīts,

pret atturas pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 495. grozījumu. Beidzam balsot. 35 pār 8 a, pret, neviens neaturas, pavisam ar nelielu vairākumu pieņemts. Pie, 502 par, pret, atturas pieņemts, 514 par, pret, atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 514. Džekī. 514. Beidzam balsot. 17 pār 26 pret uh, noraidīts. 515 pār pret atturas pieņemts. 516 pār pret atturas pārbaudīsim. 516. balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār, 15 pret, neviens neaturas pieņēmts. 518 pār, pret, atturas noraidīts. 520 pār, pret, atturas pieņēmts.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 Jā, tas ir atsaukts. 534. par, pret, atturas noraidīts. 535. par, pret, atturas noraidīts. 536. par, pret, atturas noraidīts. 537. par, pret, atturas noraidīts. 541. par, pret, atturas noraidīts atturas pārbaudīsim. 541. sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 26 pret noraidīts. 542 pār pret atturas noraidīts. 70 par pret atturas noraidīts. 71 par pret pret atturas noraidīts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par otro grozījumu. Beidzam balsot. 20 pār, 23 pret, neviens neaturs noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. 72. par 72. par pret atturas noraidīts. 4. grozījums par pret atturas noraidīts. 73. par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski 73. Beidzam balsot. 14 pār 29 pret neviens neaturs noraidīts. Piektais krustījums par pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas atturs pieņemts, 8. pār pret atturs pieņemts, 81. pār pret atturs noraidīts, 83. pār pret atturs noraidīts, 84. pār pret atturs noraidīts, 9. pār pret atturs noraidīts, atturas, nav skaidri redzams rezultāts, tātad balsojam elektroniski par devīto grozījumu. Beidzam balsot. 21 pār 21 pret, neviens neaturas noraidīts. 85. pār pret, atturs noraidīts. 88. pār pret, atturs noraidīts. 89. par pret atturas noraidīts, 92. par pret atturas noraidīts, 93. par pret atturas noraidīts, 10. grozījums par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski par desmito grozījumu. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret, neviens neaturs noraidīts. 11 pār pret, atturs noraidīts. 94 pār pret, atturs noraidīts. 96 pār pret, atturs noraidīts. 97 pār pret, atturs noraidīts. 99. par pret atturas nevar skaidri redzēt rezultātu, balsojam tādēļ elektroniski. 99. Beidzam balsot. 21 pār, 21 pret, neviens neaturas noraidīts. Simtais par, par pret, atturas noraidīts. Līdz ar to noslēguma balsojums, tas ir, tas ir parasts, nevis personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. 34 pār 6 pret 1 atturas pieņemts. Sirsnīgi apsveicam Karimu Deli. Jetzt? Jetzt ist Puls als nächstes in Russland. Ja kleinen Moment Pause machen bis 16.30 ja. Uhr. Wir unterbrechen kurz bis. Neliels pārtraukums, līdz ieradīsies komisārs kundze. Tad tu vari paspēt padzert kafiju un vēl šo to nokārtot. Es domāju, ka mēs varam sākt. Lūdzu, apsēdieties. Nächsten... Ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta - viedokļa apmaiņa ar transporta komisāru Violetu Bulcu. Man ir liels prieks jūs atkal sveikt šeit mūsu komitejā. Uh, Būtas kundze vispirms uh, runās par 2017. gada komisijas darba programmu, stādīs mums to priekšā, pēc tam būs vispārīgas diskusijas par Eiropas transporta politikas uh, situāciju. Vēl ir diezgan daudz darāmā, lai mēs pietuvotos mūsu satiksmes politikas mērķiem. Eiropai ir jāsaug kopā, ir jārada darba vietas un ir jāaizsargā vide un jāaptur klimata pārmaiņas. Daudz, kas ir jādara, bet mēs to vēlamies darīt. Daudz, kas jau ir uzsākts, kā dzelzceļa reforma, uh, ostu regula vai, piemēram, EASA uh, reforma tiek gatavota un par satiksmes drošību priekšlikumu, bet joprojām vēl trūks daudzu svarīgu uh, likumdošanas priekšlikumu. Uh, Pirms diviem gadiem, ja nemaldos, jau tika runāts par ceļu paketi un 868 regulu par uh, dzelzceļu un pasažieru tiesībām dzelzceļu jomā un vēl citas lietas. Un arī IKO uh, um, lēmumi ir jāiesno par uh, uh, samazinājumiem. Uh, Tāpēc man ir uh, liels prieks un paldies jums, Boltas kundze, ka esat ieradusies un ar prieku uzklausīšu jūsu ievadrūnu un pēc tam būs arī diskusijas komitejā. Lūdzu, jums vārds. Mr. Chair, dear colleague. Priekšsēdētāji kolēģi, šī ir sestā reize pēdējos 12 mēnešos, kad piedalos jūsu komitejas sanāksmē vai arī transporta koordinātoru sanāksmē. Un Tas neietver visas divpusējās vakariņas un citas sanāksmes, ko esam noturējuši šajā laikā. Tā kā tik tiešām liels prieks būt atkal kopā ar jums un ziņot par svarīgiem jautājumiem, kas būs ļoti interesanti 2017. gadā. Jūs esat loguši, lai mēs gādājam jums darbu, un es domāju, ka tā arī jutīsieties pēc šodienas diskusijām. Pirms turpinu, gribu teikt laba vēlējumus Hertugu kungam, viņam dzimšanas diena. Apsveicam. Man jāatvainojas, ka es to neizdarīju, saka priekšētātājs. Decembrī diezgan bieži ir iespēja padomāt par to, kas gada laikā ir sasniegts Nu, un 2016. gadā esam daudz ko panākuši. Nosaušu tikai pāris svarīgus dosjē, esam veiksmīgi noslēguši sarežģītas sarunas par 4. dzelzceļa pakotni un par ostas pakalpojumu regulu. Apsveicu arī ar šodienas balsojumu. Tas man iedviša pārliecību arī īstenošanas fāzē papildus ostas pakalpojumiem un ceturtajai dzelzceļa pakotnē, ko jau minēju, es paļaujos uz to, ka jūs nākamnedēļ Strasbūrā arī paveiksiet šo tiesību pieņemšanu. Tāpat arī aviācijas stratēģijā esam pavirzījušies uz priekšu, esam uzsākuši sarunas ar galvenajiem partneriem. Šodien es labprātāk koncentrētos uz nākotni. īsumā pastāstīšu par to, kas tad ir iecerēts darba kārtībā nākamajam gadam. Pirmkārt, CET e stratēģija, um, to gribu uzsvērt kā pirmo, to pieņēmām pagājušajā nedēļā komisijas līmenī. Nu, nav jau nekāds noslēpums, kas tik tiešām gribētu redzēt, lai pirmie tādi Um, transporta līdzekļi parādītos uh, pavisam drīz uz ceļiem, un uh, ceļotājas traķēdija mums varētu palīdzēt to īstenot. Ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai transporta līdzekļi un infrastruktūra varētu savā starpā sazināties, uh, jo tas uzlabos drošību uz ceļiem, samazinās enerģijas patēriņu un nākotnē palīdzēs mūsu transporta sistēmās uh, integrēt automatizētos transporta līdzekļus. Galvenie mērķi šai stratēģijai ir izvairīties no fragmentēta iekšējā tirgus, definēt kopīgas prioritātes, izmantot dažādas a, komunikācijas tehnoloģijas, risināt drošības un datu aizsardzības jautājumus, attīstīt juridisko ietvaru un, protams, sadarboties starptautiskā līmenī. Stratēģija nodrošinās tiesisko paļāvību publiskām privātām investīcijām un risinās arī Eiropas Savienības finansējuma pieejamības jautājumu izpētes un izstrādes projektiem un starptautiskai sadarbībai, piemēram, kā septiņu līmenī. Otrs elements, ko gribētu izcelt, ir stratēģija par zema emisiju mobilitāti. Pagājušajā septembrī es jums prezentēju jauno stratēģiju zem emisiju mobilitātei un daži no jums vaicāja, ka tad mēs plānojam to īstenot. Faktiski jau esam sākuši to darīt, jo īpaši jau ņemot vērā to, ka esam veiksmīgi noslēguši sarunas ar Starptautisko jūrniecības organizāciju un arī IKO. Nākamais gads būs pagrieziena punkts, kā tas parādās arī komisijas vadītāja Junkera vēstulē. Man atbildībā ir divas iniciatīvas. Pirmkārt, Eiroviņietas pārskatīšana Un otrkārt, ETS eh, e direktīva. Un tas eh, palīdzēs īstenot lietotājs maksā un piesārņotājs maksā principu eh, tajās dalībvalstīs, kas iekasē maksu par autoceļu lietošanu. Vēl citas iniciatīvas, pie kā strādāsim nākamgad, ietver, piemēram, kombinēto transporta direktīvu pārskatīšanu. Otrakārt, jauni noteikumi par autobusu tirgus darbību un uh, tīro transporta līdzekļu direktīvas pārskatīšana, lai uzlabotu valsts iepirkuma noteikumus, uh, kas ir ļoti būtiski, pirms varam sākt īstenot citus stratēģijas elementus. Trešais jautājums, uh, kam pievērsīsim jūsu uzmanību, ir ceļu transporta iniciatīvas. strādāsim arī pie tā, lai risinātu citas problēmas, kas ir saistīts ar iekšējo ceļu transporta tirgu. Ir jāpārskata noteikumi attiecībā uz pieju kravas pārvadājumu tirgumu. Vēl divas iniciatīvas ir paredzētas, lai uzlabotu drošības ceļiem. Pirmkārt, autovadītāju apmācību un kvalifikācijas celšana, un otrkārt pasākumu, lai uzlabotu ceļu infrastruktūras drošību un tuneļu drošību. Tagad es gribētu pāriet pie jūras transporta. Nākamgad ir jūrniecības gads. Mums būs daudz dažādu pasākumu, sanāksmju, semināru, konferenču, Es tik tiešām gribētu redzēt, ka tiek pieņemtas jaunas uh, in, iniciatīvas par uh, ostu infrastruktūru un ir nepieciešams veikt arī fitnesa pārbaudu jūrniecības tiesību aktiem. Mūsu darba programmā 17. gadam esam runājuši arī par uh, mazo pasažieru kuģu noteikumu pārskatīšanu. Es ceru, ka visiem pasākumi jūrniecības gadā ļaus mums identificēt uh, to, kā vēl trūkst jūrniecības nozarei lai jūrniecības nozare Mm, pilnībā tiktu iesaistīta multimodālajos risinājumos. Ķeršos pie nākamā jautājuma - aviācija. Aviācijas stratēģijas īstenošana arī ir mm, darbu sarakstā nākamajam gadam. Vairākas uh, sarunas par uh, nolīgumiem ar trešajām valstīm tiks turpinātas. Komisija drīz pieņems arī savu priešlikumu par uh, negodīgu praksi 868 2004 eh, regula. Runājot par dzelzceļu, arī mm, nākamā gada 2. ceturksnī piedāvāsim pārskatīt uh, regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām. Nobeigumā. Nu, kā jūs jau varat eh, noprast, 2017. gadā būsim gana aizņemti. Un visām trim Eiropas Savienības institūcijām, parlamentam, tātad padomēju un komisijai būs ļoti svarīgi tik tiešām konstruktīvi sadarboties, lai nodrošinātu tiešām veiksmīgus rezultātus. Uh, līdz 2019. gadam. Tik tiešām paļaujos uz jūsu ciešu sadarbību un atbalstu, lai pierādītu, ka Eiropas Savienību spēj kopā veiksmīgi darboties. Tas jau nenozīmē, ka mēs vienmēr viens otram piekritīsim, protams, ka nē, bet tik tiešām aicinu uz labu, konstruktīvu, argumentētu dialogu, paturot prātā to, ko tad mēs eh, gribam gal galā panākt. Paldies, un, protams, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Liels paldies par jūsu ie, īsto ievadrunu. Būs uh, tagad jautājumi, pēc tam uh, mēs varēsim diskutēt. Vispirms koordinatoriem vārds un pirmais būs uh, Vins Vande, Vins, Vims Vande Kamps katram trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies Būtas kundzei. par jūsu lakonisko un skaidro prezentāciju. Es saprotu, ka nākamgad uh, būs uh, jāstrādā pie daudziem svarīgiem jautājumiem. Manuprāt, jūs esat pārāk opti liela optimista, domājot, ka automā uh, automātiski elektriskās uh, automašīnas parādīsies uz Eiropas ceļiem 2019. gadā. Tālāk uh, pakotne par zemiem izmēšu līmeņiem, par uh, ceļu iniciatīvu. Es ceru, ka jūs varēsiet pieturēties pie iecerētā grafika. Uh, Mēs jau šādus paziņojumus esam dzirdējuši vairāk kārt, bet darbs pie šī priekšlikuma ir ticis atlikts. Janvārī tātad mēs sāksim jau mūsu sasaukuma otro pusi runājot par īstenošanu piekrītu jums, ka šeit ir liels problēmas, daudzas dalību valstis kavējas, un komisijas uzdevums ir uzlabot īstenošanas, ieviešanas līmeni. Es neko uh, nedzirdēju par investīcijām jābūt uh, atklātiem TNT koridori. Uh, Connecting Europe un FC radīs daudzas darba vietas, it īpaši jauniešiem, un es domāju, ka šis darbs turpināsies arī nākotnē. Un tad man vēl viens konkrēts jautājums par attiecībām ar Ķīnu. Zinu, ka jūs ļoti aktīvi darbojaties šajā jomā. Tomēr uh, ir arī uh, noteiktas bāžas par Ķīnas īstenotajām investīcijām centrālu un austrumu Eiropā. Ja mēs runājam par vienādiem spēles noteikumiem, vienoto tirgu, protams, ķīniešu ir laipni gaidīt, bet runājot par uh, vilcienu ražošanu un metro vagonu ražošanu. Pastāv šaubas par to, vai šeit visiem ir vienādas spēles noteikumi. Šeit runa nav par protekcionismu, bet tāpat laikā ir jānodrošina, lai būtu visiem vienādas iespējas konkurēt. Es zinu, ka tas nav gluži jūsu uh, pilnvarās, bet arī sacensības starp uh, Eh, Airbus un Boeingu šeit arī pastāvīgi notiek šī sacensība. Šobrīd uzvarētājs it kā ir Airbus, bet vai tas tā būs? Paldies! Tagad vārds Ismailam Ertukam. Eh, paldies! Vispirms pateicos komisārs kundze par apsveikumu un tagad jautājumi. Jūs noteikti uh, uh, ļausiet man izteikties arī par Dobrinta ieviesto um, ceļu nodevu Vācijā. Nu, tagad jūsu dienesti, jūs teiksiet, nebija iesaistīti šajā lēmumu pieņemšanas procesā, bet tas, kā tas viss ir noticis ar. Uh, Junkeru, Merkeles uh, telefona zvanu, un tagad uh, šis lēmums ir uh, pieņemts par labu Dobrinām. Es domāju, ka mums būtu nepieciešama lielāka atklātība, lai cilvēkus iedvesmotu, bet šobrīd ir panākts pretējais. Šis nebija pareizais uh, risinājums. To pasakiet savam priekšniekam. Tālāk par šo uh, uh, ceļu pakotni un par autonomo braukšanu, ko konkrēti komisija plāno nākamgad. Uh, jūs zināt, ka mani tas interesē BMW ir paziņojis, ka 2017. gadā notiks izmēģinājumi Minhenē, un tas iet pareizā virzienā tālāk par citiem tematiem. Vācijas īstenotā politika, elektromobili un Eiropas uh, rūpniecība atpaliek uh, akumulātoru un batēriju ražošanā un Vācijas uh, ekonomikas ministrs ir aicinājis izveidot šādu ražotni Eiropā, ko jūs par to domājat, un tālāk par aviāciju. Tagad atkal tiek runāts par šīm regulām, bet netiek minēti konkrēti datumi Nu, eh, saprotu, ka jums ir zināmas problēmas komisijā, bet nu jau pusotru gadu mēs uh, gaidām to, ka beidzot kaut kas tiks darīts attiecībā uz 8816 regulu un arī par īpašumu tiesībām uh, kontroli 1008. Jau uh, divus gadus mēs gaidām priekšlikums, bet nekas uh, nenotiek, un mēs gribētu zināt, vai šis darbs tiks pabeigts šā sasaukuma laikā vai nē. Paldies. Nākamā Džeki Foster. Paldies priekšsēdētāji un eh, sveicu komisāri mūsu vidū. Paldies par eh, sniegto informāciju. Būtu tiešām eh, interesanti redzēt detalizētāk, kas ir plānots jūniecības gadā. Es domāju, ka tā ir uh, daļa no transporta, kas ir ārkārtīgi svarīga starptautiskā līmenī, bet eh, dažkārt, manuprāt, šis transporta veids tiek pamests mazliet novārtā. Es domāju, ka mums ir jāveicina jūras transports Eiropas Savienībā. Tas ir ārkārtīgi būtisks importa sektors. Runājot par ceļiem, automatizētajām mašīnām, tehnoloģiju attīstību, es domāju, ka te ir divi aspekti. Viens no tiem ir sabiedriskais transports. Uh, Te, protams, ir dažādi viedokļi, un tas viss ir pretstatīts privātajam transportam. Gribētos lielāku skaidrību attiecībā uz to, vai runa būtu par uh, sabiedrisko transportu vai privātajiem uh, transporta līdzekļiem. Nu, lūk, arī par šo gribētos saņemt vairāk informācijas. Runājot par pāris citām lietām, protams, kā attiecībā uz IKO saņēmām no jums informāciju. Tas ir viens no viena pozitīvākajām lietām šogad, bet jāsaka, ka nu, tādi jaukti vēstījumi nāk varbūt ne no jums, bet no citām pusēm, un es esmu mazliet nopažījusies. Tad, kad eh, es īsti nesaprotu, ko vēlas panākt citi, mēs gribam sākt tā teikt no baltas lapas, eh, saprotamā sistēmā, gan vienkāršotā. Bet, nu, tad eh, izklausās, ka būs uh, mazliet um, tāpat kā vecā labā Eiropas Savienības ETS. Nu, tad sanāk, ka tomēr paliks zināmā mērā spēkā sistēma, kas ir, nu, tāda diezgan uh, neadekvāta. Nu, tas būtu vēl ka laika šķiešana, bet jāsaka, ka šajā ziņā jāsaka jums paldies, ir panācis progress. Runājot par aviācijas pakotni. Šobrīd kavējamies ar balsojumu, bet neiedziļinoties detaļās, jāsaka, ka referents ir lieliski pastrādājis. Tiešām lielisks veikums, es domāju, ka daudz to atbalstīs, bet ja mēs skatāmies uz uh, kompetenci sadalījumu starp komitejām, es domāju, ka ļoti svarīgi to paturēt prātā. Un es domāju, ka runa jau nav tikai par komiteju vadītājiem, bet arī par komisiju. Cik daudz ietekmes komitejai var būt? Ja cilvēki ir eksperti kādā vienā jomā un ne citā. Nu, lūk, tā kā es domāju, ka nevajadzētu mudināt to, ka nepiemērotas komitejas, ka tām būtu pārmērīga ietekme. Es domāju, ka Kopumā gads ir bijis labs, vairākās jomās esam panākuši progresu, un EKR tik tiešām gribētu teikt paldies par to. Gaidīsim, eh, protams, vairāk informācijas par nākamu gadu. Liels paldies, tagad Gezīna Maisner, paldies komisārs kundze, arī no liberāļu puses par jūsu prezentāciju un to, ka mums ir iespēja uzdot jautājumus. Tātad runājām par uh, šiem uh, šo stratēģiju un automo, autonomām mašīnām. Es gribētu zināt, vai pietiekam daudz uh, apspriesti juridiskie aspekti. Nu, teiksim, ja notiek avārija, kurš ir vainīgs, vai, vai šeit viss ir noskaidrots tālāk Um, runāja jau Ismāls Ertoks par uh, šīm nodevām. Protams, princips, ka mēs vēlamies, lai maksā lietotājs un piesārņotājs, un ja uh, šī Vācijas nodeva ir uh, savietojama ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, nu tad to varētu arī īstenot, bet man šis lēmums bija uh, šoks un uh, ka jūs nebijāt iesaistīti šajā procesā, ka tika teikts, ka tiks pārbaudīts atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet tagad uh, šis paziņojums ir atsaukts. Un, manuprāt, šeit viss nav risināts pareizi, un man, man ir žēl. Uh, domājot par atklātību un Eiropas Savienības tēlu. Tālāk. Elektroniskie kravas dokumenti. Tas pastāv, šāda iespēja pastāv, bet Eiropā tiek pārāk maz izlietota, bet tās varētu atvieglot kravu pārvadājumus, varbūt jūs varētu vērsties pie valstīm, kuras nav pārakstījušās un ieviesušas šo uh, sistēmu. Šīs vienas pieturas aģentūrām vajadzēja būt izveidotām, bet uh, daudzās valstīs tā tas nav. Un jautājums, vai, teiksim, komisija nevarētu nosūtīt vēstulis tām valstīm, kuras nav parakstījušas šo uh, vienošanos. Un tālāk par aviāciju. Mūs, protams, interesē, kad uh, parādīsies šis 868 un arī ceļu pakete, pakotne un uh, Tāpat uh, jautājums, kāda ir situācija ar pat, uh, pasažieru tiesībām aviācijā. Varbūt mums tagad ir iespējas atbloķēt šo situāciju un virzīties uz priekšu. Tagad vārds Pēteram Lundgrēnam. Paldies par iespēju izteikties un uh, labdien, Bultas kundzei. Man ir liels prieks dzirdēt, ka kabatāža ir prioritāti darba kārtībā, jo viss nedarbojas, kā tam uh, vajadzētu. Faktiski situācija ir tāda, ka kapatāža ir fakts, un nacionālajos tirgos uh, kravu pārvadātāji nereti cieši. Tie, kam, uh, kas maksā godīgas, pienācīgas algas, nereti nespēja konkurēt. Un nu, tas ir tāpēc, ka kapatāžas jomā trūkst noteikumu. Uh, Mūsdienais sociālais dempings ir rezultāts tam, ka trūkst likumdošanas, kas novērš šādu krāpšanos. Es kādreiz pats biju starptautisko kravu pārvadātājs, un jāsaka, ka viss darbojās labāk pirms tika ieviest kabatāžas noteikumu, un es zinu, ka tāda jau nav nu bijusi iecera likumdevējiem. Situācija ir krimināla. Uzņēmumi krīt kā mušas. Lūk, mans jautājums ir šāds. Kādu jūsuprāt mēs varētu redzēt priekšlikumus jauniem kabatāšas noteikumiem? Un tāpat kā citi kolēģi, es arī prātoju par to, ka ceļa pakotne tiks prezentēta. Paldies! Paldies, tagad Klaudija Šmita. Paldies. Jā, pusotra minūte ir jūsu rīcība. Gribu pievienoties abiem vācu kolēģiem, kuri jau pieminēja Vācijas ceļu nodevu un pat uh, es uh, iestājos diezgan skeptiski pret to, ka tiek pārskatīta eiro viņete padome un Un varbūt, uh, ka tas ir arī solis uz priekšu Eiropas sistēmai, bet es nesaprotu komisijas soli, nepiekrītu. Un tas, ka ārzemnieki maksā šīs nodevas, bet Vācijas vadītājs saņem naudu atpakaļ. Un patiesībā vidē ir vienalga, ar kādu numura zīmi mēs braucām vācu vai austriešu, diemžēl izmeši ir tādi paši neatkarīgi no numura zīmēm. Un ja komisija uzskata, ka tas ir pareizi, ka vācu autovadītājs saņem uh, Uh, naudu tikai tādēļ, ka viņi ir vācieši, tad tā ir diskriminācija un, un šis uh, šī risinājums ir neapmierinošs. Un tagad kaut kas pozitīvs. Es gribu teikt, ka ir labi, ka ņemt tiek ņemti vērā ar droniem saistītie jautājumi un kas. Eh, es gribētu arī lūgt, lai jūs informētu mūsu komiteju par šo jautājumu arī turpmāk. Lūsija Andersen tagad. Paldies! Prieks jūs redzēt mūsu vidū arī šodien. Paldies par jūsu sniegto informāciju. Man divi jautājumi, kas ir saistīti ar ceļā lietām. Pirmkārt, ļoti interesanti man bija redzēt neseno ziņojumu pētījums no komisijas par eh, sadursmju datiem un eh, nopietniem ievainojumiem uz ceļa. Un es nezinu, vai jūs esat panākuši kādu progresu, vai ir noteikti kaut kādi mērķi smagu ievainojumus un eh, bojāgājušo skaita samazināšanai. Kā jūs zinat, tad arī riteņbraucēji pilsētās nereti ir pakļauti lielākam riskam, un arī ziemas mēnešos kājām gājēji, nereti bērni un vecāku gadagājumu cilvēki cieši visvairāk. Un runājot par Uber, varbūt jūs gribētu ko komentēt par neseno Savienības tiesas nu, lietu. Uh, proti vai Uber ir eh, tikai digitāla platforma vai arī transporta pakalpojums, un vai jūs piekrītat eh, tam, kas nāca no Spānijas, Francijas un Īrijas, ka, protams, tas ir arī transporta pakalpojums, ne tikai digitāla platforma, un nu, tas ir būtiski runājam par likumdošanu dalībvalstīs. Nu, un jūs droši vien arī zināt, ka manā valstī arī ir bažas par Uber eh, plašo izplatīšanos un arī viņu problēmām tiesām. Uh, vadītāji nerad strādā pārmērīgas stundas un neko daudz nenopelna. Tāpēc būtu lieliski dzirdēt jūsu viedokli. Nu, un arī aptāju un pētījums, ko šķiet komisija 2015. gada beigās pasūtīja par detalizētāku Uber situācijas izpēti. Paldies, tagad Dominiks Rikē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties komisārs kundzei un pateikties par viņas uh, veikto darbu un uh, par 2019. gadu labi, ka mēs uh, pietuvinām šo datumu un arī par ceļa pakotni. Diemžēl nesot laikam tulkojums angļu valodā nodrošināts. Okay. Yeah. That's now, fine. Now no, no, it's fine. Now it's back. Thank now you. Okay. Ich wiederhole. Tātad es atkārtoju vēlreiz, saka Rikē kungs. Tātad, diemžēl, ka jūs uh, nedzirdējāt, gribēju, jo es jau uh, sākumā uh, pateicos jums par šo darbu, IKAU un par uh, 2019. Uh, gadu attiecībā uz uh, automātiskām mašīnām un par ceļa, darbu pie ceļa pakotni. Un es gribēju uzdot jautājumu par investīcijām infrastruktūrā. Komisārs strādā koleģiāli un strateģiskais investīcija fonds ir uh, būtisks, bet mums ir jādomā jau par nākamo daudzgada finanšu schēmu un par to, kā šos jautājumus risināt un būtu varbūt jāņem vērā pieminētā eiro viņete šai kontekstā. Tālāk sadarbības ekonomika. Tā arī šeit jau izskanēja un tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai komisija pauž savu uh, nostāju par to, kā e, reglamentēt šos jautājumus. Katrā dalību valstī ir citāds risinājums šobrīd. Un e, runājot par sadarbības ekonomikas platformām, tad vajadzētu vai nu pieņemt direktīvu vai vēl labāk regulu, bet tas ir nepieciešams gan uh, ekonomikai, gan pilsoņiem. Jā, Liebe. Koha kungs. Uh, Godātā komisārs kundze, mans jautājums atsauc uz Lūsijas Endersons teikto. Šā gada oktobrī komisija uh, publicēja uh, pētījumu par smagi uh, ievainotajiem uh, Eiropas Savienībā un uh, pārēdz arī noteikti konkrētu mērķi, kā samazināt šos skaidrus. Mums ir definīcija, mums ir ļoti laba pieredze ar samazinājumu mērķi, runājot par uh, bojāgājušajiem ceļu satiksmē un to pašu efektu mēs vēlamies arī attiecībā uz smagi ievainotajiem. Tātad, kad mēs varam rēķināties ar uh, mērķa noteikšanu, uh, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kas tiek smagi ievainoti satiksmes negadījumos. Un gribu atgādināt 2011. gada priekšlikumu, kur uh, bija paredzēts 40% samazinājums. Paldies! Nākamais Istvans Way. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Man arī būtu īsts komentārs par jautājumu, kas pēdējā laikā ir bijis aktuāls. Mēs par to jau esam runājuši ar jums. Proti ir runa par uh, brīvās Eiropas karti. Tas būtu tāds kā abonements, eh, kas būtu pieejams ne tikai dzelzceļa satiksmē, bet arī citos satiksmes veidos, un tas spēlētu nozīmīgu lomu, ja mēs eh, jauniešiem, 18 gadus veciem jaunošiem varētu dot iespēju bez maksas eh, ceļot pa visu Eiropu. Jūs droši vien zināt šo projektu, arī kolēģiem tas nav svešs. Priekšsēdētāja kungs uh, un es arī atbalstām šo projektu. Uh, Mēs zinām, ka šī programma uh, ietilps ne tikai jūsu um, portfelī, un tik un tā jūs to esat uh, atbalstījusi, un tāpēc es gribēju jūs aicināt pāris vārdos par to izteikties. Junkera kungam bija arī um, šis tas sakāms par šo jautājumu. Man, diemžēl, tagad ir jādodas uz citu pasākumu, bet es ceru, varēšu vēl uzklausīt jūsu atbildi. Paldies! Klūnas kundze, lūdzu. Chairman, thank you, Commissioner. Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisārei. Es gribētu uzdot jautājumu, līdzīgi kā kolēģi uzdeva par nu, smagiem ievainojumiem, kas gūti uz ceļa. Nu, un kā tas sasaucas ar šīm te automatizētājām automašīnām. Uh, un iespējām izmantot tehnoloģijas, lai mazinātu negadījumu un eh, nāves eh, gadījumu skaitu. Piemēram, automatizētas bremžu sistēmas, eh, ātruma ierobežošana. Es domāju, ka vēl tāls ceļš ejams pirms nonāksim pie automašīnām bez vadītāja, bet, nu, pilnīgi noteikti ir jāstrādā pie mm, drošības uz ceļa jautājumiem. Nu, un aviācijas jomā ir plānotas vairākas sarunas, arī parlaments strādā pie stratēģijas. Ļoti labi, kā jūs norādījāt, ka 868 tiks pārskatīta nākamgad, tas ir ļoti labi. Nu, un, protams, jautājums par arī citām pakotnēm, par slotiem, par pasažieru tiesībām. Cita starpā arī pie tā būtu jāstrādā. Un es gribu teikt jums paldies par to, ka arī pirms divām nedēļām bijāt pie mums Strasbūrā. Un eh, apzināties to, cik svarīgi ir informēt parlamenta deputātus, jo mēs arī esam būtiska daļa sarunās arī par eh, aviācijas jomas nolīgumiem ar trešajām valstīm. Mittenberg. Paldies, Maties Van Mittenbergs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu Nīderlandiešu valodā. Uh, Jā, man ir būtiskas bāžas arī, kuras gribētu paust attiecībā uz to vienošanos, kas eh, tiek noslēgta starp eh, vāciešiem un eiropiešiem par eh, ceļu maksām Vācijā. Es gribēju uzzināt, kā jūs vērtējat šo diskrimināciju pret ārvalstu šoferiem, un varbūt jūs varētu izskaidrot, kāpēc jūs uzskatāt, ka uh, Vācijas uh, šis ceļa maksu plāns negraus jūsu zemo emisiju stratēģiju, jo man par to ir būtisks šaubas. Un tad Nīderlande un arī citas valsts, piemēram, Austrija, ir uzsākušas uh, juridiskas procedūras. Es uh, pieņemu, ka arī jūsu juridiskais dienests ir ļoti pieredzējis un viņiem ir savs atzinums par šiem jautājumiem. Varbūt to varētu arī paust mums un kā jūs novērtējat uh, to, ka ir dalībvalsts, kas vēršas kopienu tiesām. Tāds varbūt netik svarīgs, bet arī svarīgs punkts. Mēsners kundze to jau pieminēja vienotās Eiropas debesis 2+, bet arī pasažieru tiesības. Ir dažādi aviācijas jautājumi, kur padomē ir pilnībā iestrēguši un nemaz nevirzās uz priekšu, vai nav pienācis pēdējais laiks uzņemties iniciatīvu un piedāvāt aviācijas rīcības plānu. Šeit, manuprāt, ir jāņem vērā uh, Eh, dažādi aspekti, piemēram, eh, Gibraltārs jautājums ir jāatrisina Eiropā padomē un arī jāatrisina veids, kā mēs varam eh, pieņemt aviācijas likumdošanas. Tas ietaupīs gan miljoniem līdzekļu, gan arī daudz emisiju. Un vēl viens jautājums, vai nav pienācis pēdējais laiks uh, to visu pacelt uh, diplomātiskā augstā līmenī, lai ieceltu īpašu sūtni, kas būtu um, atbildīgs par uh, arbitrāžu attiecībā uz Gibraltāras lidostu, jo mēs nevaram turpināt šādu situāciju. Paldies, tagad Gabriela Proisa. Jā, paldies, Bulcas kundze. Man arī ir liels prieks, ka jūs tik bieži esat pie mums šeit komitejā. Tas ļoti atvieglo saziņu. Uh, Gribēju uh, norādīt uz jāsas pamatregulu. Jūs pati uh, runājāt par negodīgo konkurenci, par prāksi. Ertoga kungs uh, pieminēja uz 10.08 um, regulu. Mēs to arī noraidījām komitejā, lai jāsa regulā tas tiktu skatīts. Mēs gribētu parasto procedūru, lai ne tikai mūsu politiskā grupa, bet arī citas politiskās grupas, kas uh, redz problēmas, tur varētu iesaistīties. Mans, būtu, mans lūgums būtu to īpaši ņemt vērā. Paldies tagad, Čorča eh, Bāks, lūdzu. Jā, paldies, eh, komisārs kundze, par eh, jūsu teikto par Vācijas ceļu maksu. Viss jau ir pateikts, es pilnībā piekrītu kolēģiem. Pierobežas valstīs, kas robežojas ar Vāciju, tas tiešām ir radījis neizpratni. Uh, un uh, lēmums vismaz mums nav saprotams. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par pasažieru tiesībām. Šis te paziņojums, ka pasažieru tiesības dzelzceļā tiks tā kā no jauna sastādītas, uh, laimīgā kārtā ar Gibraltāru nav uh, dzelzceļa satiksme, tad es ceru, ka tur mēs gūsim labāku progresu Tātad mans jautājums, kā jūs rūpēsieties par godīgu konkurenci starp dažādiem transportu veidiem? Mums ir lielas atšķirības dažādās sistēmās, ir dažādas kompensācijas, vai jūs tur domājat par vienādiem spēles noteikumiem? Un otrs jautājums, nesen, apmēram pirms astoņiem, deviņiem mēnešiem parlamentā mēs sastādījām interesantu konkurences ziņojumu par rūpniecību dzelzceļa satiksmē un Uh, atsatoties uz to, ko teica mans koordinators, uh, situācija ar investīcijām no Ķīnas. Tagad uh, ir risks, ka tur nekas nenotiks, ka nekas nevirzīsies uz priekšu, un mēs nezinām arī, kā šis dosjē tiek skatīts. Vai uh, jūs, kā transporta komisāri, esat iesaistīti šajos darbos? Uh, runājot par reindustrializāciju dzelzceļa nozarē. Paldies! Paldies, un tagad Daniela Juto, lūdzu. Sī, grazie, prezidente, grazie, komisārija. Sono... Paldies! Priekšsēdētāji, paldies arī komisārai, labdien visiem! Lielas paldies, ka esat uh, ieradusies pie mums! runājot par sarunām ar trešajām valstīm aviācijas jomā. Es eh, gribēju atkārtot dažus pamatprincipus, kas eh, izskanēja arī Strasbūrā pirms eh, divām nedēļām. Faktiski darbinieku sociālās tiesības un konkurence Itālijā šīs lietas parādījās arī plašsaziņas līdzekļos. Presē izskanēja vairāki komentāri attiecībā uz šo lietu. Te es runāju par valstīm, kas izmanto trešo valstu eh, nodrošinātus līdzekļus. Un tā rezultātā situācija tiek negatīvi ietekmēta ne tikai Itālijā, bet arī citur. Mums ir tiešām jākontrolē tirgus caur efektīvu licenču izsniegšanas sistēmu Eiropas Savienībā. Jautājums ir, kā mēs esam iecerējuši uzraudzīt ārvalstu investīcijas un arī investīcijas, kas nāk no Eiropas Savienības uzņēmumiem, kas ir bāzēti trešajās valstīs. Mums ir jāpaturprātā tas, ka ir svarīgi aizsargāt mūsu pašu industriju, lai tā nepazustu. Ir nepieciešama aizsardzības mehānismi, jo īpaši jau ņemot vērā konkurenci no trešajām valstīm. Paldies, Miltieris Kirkos, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, man arī liels prieks jūs redzēt mūsu vidū šodien. Esmu pārliecināts, ka jebkādas varbūt sūdzības par to, kas ir pie mums bijusi tikai sešas reizes, tiks kliedētas, jo jūs pie mums nāksiet vēl. Runājot par 868 un ceļu transportu, uh, noteikumiem mēs zinām, ka eh, dalībvalstīs nav iespējams eh, pienācīgi uzraudzīt eh, visas normas un to īstenošanu. Līdz ar to ir dalībvalsts, kas ir izveidojušas jaunas savas protekcionismas sistēmas. Tie ir vienpusīgi pieņemti pasākumi dalībvalstīs, kas negatīvi ietekmē transporta līdzekļus no citām valstīm. Nu, tā kā es domāju, ka tomēr ir nepieciešama zināma harmonizācija, varbūt jāpakāpjas solīti atpakaļ un e, jāpaceļ pāri šādai vienpusējai pieejai. Nākamais runātājs. Paldies komisārē par ierašanos, man ir jautājums par ceļu pakotni. Tam pilnīgi noteikti ir būtiska sociālā dimensija, kas ir saistīta ar e, darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Šis elements ir saistīts arī ar e, minimālajām algām kravas transporta līdzekļu vadītājiem, kā jūs droši vien zināt, ir uzsākta arī pārkāpuma procedūra. Mans jautājums ir, vai jūsuprāt, mēs varētu piebremzēt sarunās, vai mēs varētu vienoties par šo sociālo elementu, ņemot vērā to, ka vēl nav skaidrs Eiropas Savienības tiesas viedoklis. Paldies, Izabela Demonte. Grazie, intanto, komisārio, par esat qui con noi oggi. Paldies, komisāras kundzei, par to, kas ir ieradusies pie mums. Daudzi jautājumi jau ir tikuši minēti. Gribēju pavaicāt lūko, kā komisija ir iecerējusi virzīties uz priekšu lai uzlabotu aviācijas stratēģiju. Es domāju, ka uz aviāciju lielā mērā būtu jākoncentrējas, arī man Itālijas kolēģi jau to minēja. Ķīnas investīcijas. Šeit ir vairāki pamatjautājumi, ir jāsaprot, kāds ir šo te ieguldījumu raksturs, kādi ir nosacījumi investīcijām, ir jānodrošina tas, lai tas viss neizietu ārpus mūsu kontrolas. Ir nepieciešams pienācīgi uzraudzīt ārvalstu investīcijas, lai viss būtu saskaņā ar mūsu attīstības plāniem. Jā, vēlreiz paldies par jūsu ievadrunu un par to, ka ieradāties. Tagad par dažām problēmām. Mums ir šīs pastkastīšu kompānijas arī šiem šoferiem. Mēs varētu kontrolēt visu. Uh, lai nebūtu iespējams tā, ka Rumānijas šoferis Eiropā, šeit Vācijā, Francijā un Nīderlandē brauc, bet visu laiku uh, it kā saņem minimālo algu uh, Rumānijā. Uh, mums bija arī diskusija ar Ryanair. Uh, jo trešdaļa pilotu nemaz nestrādā Ryanair, viņi strādā citā firmā un viņi saņem algu tikai tad, kad viņi lido. Piemēram, ja pilotam ir temperatūra, viņš ir slims, viņam ir jādomā par to, ka ja viņš nelidos, tad viņš nesaņems naudu, un tas skar arī drošību. Par šiem diviem punktiem un galvenais par šo ceļu maksu. Frankfurta Algemainas svētdienas avīzē bija ļoti labs ziņojums svētdien. Uh, kas teica, ka ja tagad tā būs, ka visas valstis to darīs, ja, piemēram, Austrija pateiks pie mums uh, studenti, Austrijas studenti saņem stipendijas, bet tie, kas no ārvalstīm brauc, tiem jāmaksā tūkstoši eiro, vai, piemēram, slimnīcā. Uh, pie mums tas tiek kompensēts, bet eh, citiem nē. Uh, tas pilnīgi skaidri notiek ceļu maksas ziņā. Vācijā tā ir, ka tikai ārzemniekiem būs jāmaksā uh, Un vācieši eh, pat saņem vairāk nekā viņiem būtu jāmaksā par eh, ceļu eh, lietošanu. Ja šis princips plaši, paplašināsies, tad Eiropa sabruks. Ja šis nacionālais egoisms būs politikas vadlīnijas, tad es nesaprotu, kāpēc Junkers to izdarīja, jo viņi tad vienmēr bija par šo mākslu, kas ir atkarīgs no attāluma, un to kopienu tiesa arī jau uh, Eh, sprieda komisija divreiz, katrs var uh, sūdzēties, kam tagad jāmaksā Vācijā par ceļu. Ko jūs darāt pret to, kad uh, zaudējat tiesā, vai jums tas ir vienīgi vienalga, vai Junkaram tas bija vienalga, jo tas nebija komisijas lēmums, tas bija, kā mēs lasījām, tad tas bija viņa um, privātais lēmums, un tad jums tas bija uh, jāizsmeļ visa šī. Uh, uh, uh, kas bija savārīts, un uh, tas arī nav jauki. Un tad mēs visi esam uh, sliktākā situācijā, tas Eiropa nevirz uz priekšu, tagad jums ir uzdoti daudz jautājumu, un tagad jums ir iespēja atbildēt. Lūdzu, jums vārds tagad. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, kādēļ ik reiz, kad es ierodos parlamentā, jūtos it kā tā atkal būtu uzklausīšana. Nu, es centīšos pēc iespējas atbildēt uz jūsu jautājumiem un pēc iespējas precīzi un detalizēt. Pirmais bija vairāki jautājumi par autonomo braukšanu. Uh, dro, dargie draugi, nesmu tik uh, ambiciozs, kā tas uh, šķiet. Es paziņoju, ka jaunais uh, pakalpojums saraksts, kas noved pie uh, tā saucamo Uh, ar internetu saistītajām automašīnām, tātad saraksts attiecībā uz uh, satiksmes drošības pasākumiem būs jāīsteno līdz 2019. gadam. Tas ir pirmais solis. Nākamais solis būs uh, sadarbspējīgi automobīļi. Tātad var, būs saziņa starp automobīli un infrastruktūru un tāds, nu, minējums ir, ka nākamais solis varētu tikt spērts līdz 2030. gadam, un pēc tam tikai sekos lielais solis uz autonomu braukšanu. Un tas ir saistīts ar daudziem juridiskiem jautājumiem, daži no jums tos jau pieminēja šeit. Mani plāni nav tik tālējoši, es domāju, ka pilnībā autonomu braukšanu uh, mēs varētu ieviest līdz 2050. gadām, atrisinot visus ar to saistītos aspektus. Bet šeit ir jāspēr ļoti daudzi soļi. Bet nedomājiet tikai par Vāciju, domājiet par Rumāniju, Bulgāriju, Grieķiju un par uh, citām kohēzijas valstīm. Mums ir jābūt realistiem. Absorpcijas līmenis nebūs vienāds visās dalību valstīs Un kad es runāju par vērienīgiem tālējošiem plāniem, es runāju Eiropas Savienības vārdā, domājot par vienā, vienotu transporta telpu. Bet varbūt būs teritorijas pilsēta, kas e, izmēģinās to visu ātrāk un kas būs gatavs jau ieviest šo tehnoloģiju. Mēs jau to redzam lidostās, e, universitāšu pilsētiņās, norobežotās teritorijās. Tur jau tas eksistē. Tālāk publiskais uh, un privātais. Mēs redzam dažādus uzņēmēju darbības modeļus, kas ir radīti, domājot ne tikai par automobīļu jaunām funkcijām, bet arī par dažādām digitālām platformām. Ir arī daudz uh, sadarbības modeļi, kopa uh, lietošanas automobīļi. Mēs to visu atbalstām, bet tas nenozīmē, uh, ka tā ir autonomā braukšana. Uh, šeit vienkārši tiek izmantoti dažādi veidi, kā pārvaldīt uh, automašīnu izmantošanu. Tas parādās daudzās lielās pilsētās, tāpat ir virzība uz pilnīgu elektrifikāciju, jo tieši pilsētās tas ir iespējams. Uh, un paralēli tātad attīstās dekarbonizācijas process publiskajā transportā veicot elektrifikāciju. Runājot par aviāciju, šeit ir runa par biodegvielu un uh, kuģu transportā sašķidrinātā darba, dabas gāze tiek izmantota. Tālāk nākamais jautājums. Uh, saistībā ar elektrifikāciju mēs rosinām pilsētu mērus uh, ieviest dekarbonizāciju uh, sabiedriskā transportā, un pagājušā gada novembrī mēs apsolījām uh, sagatavot jaunu finansēšanas instrumentu tīram transportam, un 1. decembrī kopā ar EIB uh, Uh, transporta padomē mēs nācām klajā ar šo paziņojumu un ir trīs uh, vienošanās jau panāktas. Electric, uh... Rīgā tā tad jau būs 18 hibrīda uh, auto. Ogļūdeņraža autobusi Tātad tas ir ļoti daudzsološi. Un, protams, arī apvienojoties ir iespējams panākt izdevīgākas cenas. Mēs uh, Tātad veidojam šos uh, jaunos finansēšanas instrumentus, kas būs ļoti orientēti, lai aizpildītu robus publiskā transporta finansējumā, un tas rosinātu arī transporta digita digitalizēšanu un dekarbonizāciju saskaņā ar mūsu stratēģijām. Tālāk Boeing un Airbus lietas par vienu lietu jau ir pieņēmts lēmums attiecībā uz Boeingu. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgs precedents aviācijas rūpniecībā attiecībā uz subsīdijām 28. novembrī PTO padome apstiprināja, ka ir uh, ASV sniegtais uh, atbalsts. Uh, uh, Boeing ražošanā ir pretrunā ar starptautiskiem tirzniecības noteikumiem, nosakot sodu, un eh, tāpat tas ir atzīts, ka ir eh, pārkāp noteikumi, ka subsīdijas ir sasaistītas ar eh, rezerves daļām, kas ražotas uz vietas Vašingtonas štatā. Tālāk. Mums ir arī rezultāti Airbus lietā. Es nesu īpaši priecīga par šiem rezultātiem attiecībā uz Airbus, bet man uh, uzņēmums apliecināja, ka viņi pārskata atsevišķi jautājums, uz ko norādīja PTO attiecībā uz Airbus finansējumu un tiks veikts visas nepieciešamās korekcijas. Bet, uh, nu, svarīgākā lieta bija Boeing lieta. Tālāk par Ķīnu tika uzdot pāris jautājumu. Pagājušā gada novembrī mēs ar Ķīnu parakstījām vienošanos par uh, savienojamības platformu. Un ir svarīgi norādīt, ka šī platforma darbojas savstarpējības režīmā. Uh, un mēs vēlamies kopīgiem spēkiem uh, veikt strateģisko investīciju plānošanu, uh, veidojot dzelzceļa savienojumu starp Ķīnu un Eiropas Savienību. Un mums uh, notika šogad ļoti veiksmīga politiska tikšanās Pekīnā, jūnijā mēs vienojāmies arī par koridoru veidošanu, tāpat kā TNT tas ir, un iesaistīsim kopējā plānošanā arī valstis, kas atrodas eh, gar šo koridoru. Ir eh, saraksts eh, Uh, projekts saraksts, kur mēs varētu piedāvāt līdzfinansējumu un ierosinājumu dalību valstis iesniegt šādus pieteikumus. Uh, šķiet, esam saņēmuši sešus projektus no dalību valstīm, un pagājuši nedēļ mēs tos prezentējām uh, Pekinā un saņēmām jau pirmo atbildes reakciju. Tātad virzība mm, notiek Uh, saskaņā ar šīs uh, savienojamības platformas noteikumiem, bet mūs arī satrauc tas, lai dalību valsts ievērot Eiropas Savienības noteikumus, kad tiek uh, panākta vienošanās ar Ķīnu par projektu īstenošanu ar Ķīnas investoriem, lai tiktu rīkots publiskais iepirkums, lai prioritāti saņemtu uh, uzņēmumi, kuri reāli īsteno šos projektus. Un mēs aicinājām Ķīnas kolēģus nodrošināt to, ka tiek ievērot Eiropas standarti. Mums ir eh, zināmas problēmas ar polijas valdību, kas noraidīja Ķīnas finansējumu. Uh, Mēs eh, esam pastāvīgos kontaktos ar abām pusēm, arī eh, dzelzceļā Budapešta Belgrada. Mēs paudām bāžas par standartu ievērošanu. Mēs norādījām dalību valstīm, ka ja netiks ievērot Eiropas standarti, mēs uzsāksim pārkāpumu procedūru. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevēlamies uzņemt eh, Ķīnas investorus. Mēs tos uzņemam, balstoties uz mūsu noteikumiem un atklātību. Tālāk par ceļu nodevu Vācijā. That's what you used. So, uh, anyway. Uh... Nu, es gribu teikt skaidri. Un uh, tūlīt man, uh, tiklīdz es saņemu informāciju no ministra Dobrinta, uh, Bija arī preses konferences, tātad gribu teikt, ka komisija. Tad, kad tika uzsāktas sarunas ar Vāciju par šīs nodevas sistēmas ieviešanu, mēs skaidri paziņojām, pie kādiem noteikumiem mēs varētu piekrist šāda likuma pieņemšanai. Pirmkārt, samērība, otrkārt, nediskriminācijas pieeja vai risinājums. Tāpat laikā Mēs aicinājām tikai Vāciju, bet visas dalību valstis mēs arī atbalstām principu, ka maksā patērētājs un piesārņotājs. Eh, mēs tātad strādājam ar šo principu. Un mēs aicinājām valstis eh, apdomāt arī uh, nodevu noteikšanu saistībā ar nobraukto attālumu, bet tas bija tikai aicinājums. Un, protams, būtu jādomā par Eiropas mēroga risinājumu, bet tas ir padomes ziņā, un mēs varētu šādu priekšlikumu izteikt nākamgad. Jā, tiešām priekšsēdētājs Junkers runāja ar Vāciju par šo jautājumu. Uh, bet viņš tikai atbalstīja mūsu priekšlikumu un nav bijis nekāds cits risinājums. Proti ir jānodrošina samērība un nediskriminācijas pieeja. Kādēļ es tagad atbalstu šo priekšlikumu? Pirmkārt, Vācija ir panākusi samērību attiecībā uz šīm nodevām 2,5 eiro desmit, par desmit dienām. Tas ir uh, sa samērīgi. Salīdzinot ar uh, gada viņieti. Es saprotu, ka tie, kam nekāda maksa nav bijusi jāmaksā līdz šim, uh, nu tā ir liela nauda, bet Vācijā ir tiesības uh, prasīt šādu samaksu tāpat kā citām dalību valstīm. nākamais punkts, kas ir panākts, un es uzskatu, ka tas ir būtiski, un es nevaru visu ietekmēt, bet es varu ietekmēt šo maksas aprēķināšanas formulu. Mēs atdalījām uh, ceļu nodokli un šīs nodevas. Tagad ir divas dažādas sistēmas, bet es, protams, nevaru noteikt Vācijai, kā tā iekasē nodokļus Par to mēs varam diskutēt citā kontekstā, bet tātad šīs ceļa nodevas ir atdalītas saskaņā ar likumu. Un es jau no paša sākuma arī cīnījos par šādu risinājumu. Līdz ar to, jebkādi pasākumi nākotnē attiecībā uz ceļu nodevām būs atdalīti no nodokļu jautājumu. Tādēļ es esmu apmierināta, bet šobrīd Mēs vēl neesam pārskatījuši eh, modeli visai Eiropai, jo šo priekšlikumu saņemsiet cerams nākamā gada aprīlī. Tā vismaz esmu iecerējusi. Šeit tātad būs šīs elektroniskās nodevas un eiro viņiet. Bet Mums, eh, mēs vēl neesam ne, nezem kā parakstījušies, jo mums vēl ir jāiepazīstas ar oficiālo likuma versiju, kas tiks publicēta oficiālajā eh, žurnālā vai avīzē. Šobrīd mēs vienkārši esam eh, šo procedūru apturējuši līdz brīdim, kad mm, tiks publicēts Vācijas likums. 868. Mēs tikai pusotru gadu strādājam pie šā jautājuma. Es piekrītu, ka varbūt uh, virzība nav pietiekama strauja. Mēs būtu uh, visi vēlējušies, lai tas jau ir pieņemts vakardien, bet 868 ietilpst uh, aviācijas saruņu procesā. Tas ir mūsu instruments tas darbosies kopā ar vispārējo vienošanos. Un es ceru, ka nākamā gada sākumā šis priešlikums būs gatavs un to jūs arī saņemsiet. Es esmu tā, kura nu, par to iestājas. Man šīs instruments ir nepieciešams. Mēs sākām sarunas pirmajā posmā šis instruments nebija steidzami nepieciešams, bet tas mums ir vispār nepieciešams, lai to varētu izmantot. Tālāk. Vēl viens jautājums, par ko uzdeva daudzus jautājumus par uh, ceļu pakotni un ir īpaši sociāliem jautājumiem. Pirmkārt, man es vēlos, lai attiecībā uz šiem svarīgiem jautājumiem, kā kabotāža, minimālā alga, jurisdikcijas izvēle un tā tālāk, lai būtu spēkā vienota noteikuma visā Eiropas Savienības uh, iekšējā tieguma. Tātad šī, šīs uh, pastkastīšu firmas jeb jurisdikcijas izvēle, tad uh, mēs uh, paredzam to, ka uzņēmums būs jāreģistrē tur, kur tas pārsvarā veic ekonomisko darbību. Nākamais ir labā reputācija mēs vēlamies uh, panākt informācijas apmaiņas, apmaiņu, lai nodrošinātu to, ka informācijas uh, apmaiņā tiek iekļautas ziņas ne tikai par uh, ceļu satiksmes drošību, bet arī par sociāliem noteikumiem. To mēs ierosinām, lai varētu identificēt tos operators, kur ļaunprātīgi izmanto uh, juridisko sistēmu un lai mēs varētu arī rīkoties un nodrošināt uh, godīgu konkurenci. Tālāk par kabotāžu. Šeit mēs uh, neesam paredzējuši neko daudz mainīt, bet mēs vēlamies uh, vienotu noteikumu skaidrojumu, lai uh, tas viss tiktu uh, reāli īstenots bet um, ir arī tāds interesants priekšlikums, ka tā vietā, lai mēs uh, tagad skaitītu, kas kur brauc, bet mums ir jānosaka varbūt laika periods, uh, kuru auto, kravas auto var uzturēties valstiem, kad tam ir jāizbrauc no valsts. Un es uh, šeit janvārī Briselē sap, vēlus piecos sapulcināt visus pārvadātājus no visām valstīm, lai apspriest šos jautājumus tālāk. Minimālā alga. Šeit mums ir liels izaicinājums, jo minimāla algas sašķēla Eiropas Savienību divās nometnēs bet es domāju, ka mums tomēr ir kopīgas intereses rast uh, Eiropas mēroga risinājumu. Uh, nosūtīto darbinieku direktīvā, manuprāt, būtu jāparāds izņēmums transporta nozarē. Mēs nevaram šeit uh, uh, uz visiem attiecināt vienādus noteikumus, un uh, mana kolēģe Taisana arī man piekrīt. Uh, par šo izņēmumu attiecībā uz transportu nozarē strādājošiem, bet mums ir nepieciešami jauni risinājumi. Mēs nevaram strādāt ar to, kas ir šobrīd mums uz galda, mums jāiet tālāk. Un uh, jāuzklausa abu pušu argumenti, un tie jāņem vērā. vēlos norādīt, lūdzu palīdziet man novērst Eiropas vienotā tirgus fragmentāciju, jo pretējā gadījumā tās būs vienotā tirgus gals. Un es aicinu tiešām visus partnerus uh, censties rast risinājumu. Tālāk. Eh, komentāri izskanēja par eh, krāpšanos ar tahogrāfiem, par to runājām arī padomē. Tagad ir sagatavots jaunas tehniskās specifikācijas tahogrāfiem, un eh, būtībā vajadzētu jau to ieviest visu rīt, un es ceru, ka dalību valsts padome un parlaments rīkosies ātri. Tehnoloģija ir pieejama, tā, tā ir jāizmanto. Uh, vēl viens jautājums, kas tiks iekļauts visticamāk šai pakotnē. Tas gan vēl nav sarakstā, bet dalību valsts arvien vairāk komentē par uh, krāvas automobīļiem, kas ir zem 3,5 tonnām. Šeit ir um, daudzos gadījumos krāpšanās. Uh, konstatēta un atbildīgie dienesti izveido šo, izvērtē šo jautājumu, bet pagaidām priekšlikums man nav vēl uz galda. Jā, es uh, arī uh, uh zinu, ka, un jūs visi zinat, ka šis uh, ir arī suverenitātes jautājums attiecībā uz divām valstīm. Mēs esam izmantojuši visus diplomātiskos kanālus, un es esmu ļoti vīlusies, ka ir tādas nostājas Eiropas politika, un es aicinu Spāniju un apvienoto karalisti uh, par Gibraltāru arī uh, Mogherīnī kundze ir aicinājusi, un, bet uh, Eiropas Savienībai nav nekādu juridisku instrumentu, lai kaut ko atrisinātu. Tas jāatrisina šīm divām valstīm - Spānijā, apvienotai karalistē. Tā kā, ja jūs varat kaut ko darīt, lai konstruktīvi palīdzētu veicināt dialogu un no, nu, lai varētu panākt risinājumu, nu jā, visa aviācija būtībā ir ķīlniece šai situācijā. Mēs zaudējam miljārdiem eiro gadā, jo vienotās Eiropas debesis nedarbojas efektīvi, bet risinājumi ir iespējami. Single European Sky Plus, nu varbūt no tā vienkārši būs tad jāatsakās, nu nav cita risinājuma, es joprojām cerēju, ka būs pozitīvs risinājums, es joprojām uz to ceru. Uber. Uber lietā, kā jūs norādījāt. Rezolūcija bija vērsta uz to, ka nacionālā likumdošana nosaka, vai tas ir transporta pakalpojums vai nav. Nu, es vēl nepadodos šai jautājumā. Es domāju, ka mums noteikti būs nepie, iespējams būs nepieciešams uh, Eiropas uh, līmeņa risinājums, uh, nu, varbūt vismaz par pārobežu pārvadājumiem. Mēs centīsimies rast risinājumu. Man ir uh, bāžas par diviem jautājumiem, ne attiecībā uz Uber, bet uz uh, runājot par sadarbības ekonomiku, kā tiek uh, grauta eh, eh, vietējie monopoli, bet tāpat laikā ar šīm platformām tiek radīti globāli monopoli. Mans uh, kolēģis Moskovīši uh, iestājas tiešām par to, ka nodokļi ir jāmaksā tur, kur peļņa tiek gūta Un otrs jautājums, kas notiks ar strādājošiem? Šeit ir ļoti daudz cilvēku iesaistīts sadarbības ekonomikā. Kas notiks tad, kad mainīsies biznesam, ja uzņēmēji darbības modelis un šie cilvēki nav īpaši apmācīti, viņiem nav nodrošināta uh, iespēja tālāk izglītoties, un mēs pie šiem jautājumiem strādājam. Mums jānod, jārod ir Eiropas mēroga risinājums nevis uh, Uberam kā tādam, bet uh, šai sadarbības ekonomikai kā tādai. Tālāk par mērķiem. Nu, minēšu skaitļus. par ceļu satiksmes drošību. Šī ir arī joma, kas uh, rada vilšanos, bet mani dienesti, visi interesētās puses, uh, mēs sadarbojamies, ceram panākt risinājumu. 135 tūkstoši uh, smagi ievainoto Eiropā, 135 tūkstoši gadā. Uh, vēl padomājiet par ģimenēm, kuras, kuru dzīve ir mainījusies varbūt uz visiem laikiem, un 26 tūkstoši bojā gājušo gadā. Tie ir lieli skaitļi. Jā, Vande Kampa kungs. Vai tas nozīmē, ka neko neesam panākuši, jautā Vanda Kampkungs? Nē, mēs esam panākuši, bet mēs vairs nevirzamies tālāk uz priekšu. Lai sasniegtu 2020. gada mērķus, mums ir jādod, jārod risinājumi, lai mēs varētu progresēt. Bet tagad valstis, kuras bija guvušas pat lielākos panākumus, stagnē. Es ceru, ka uh, CTIS uh, nodrošinās jaunas funkcijas. Uh, automobīļos un uh, tāpat uh, publiskā transporta īstenājumi, digitalizācija, ka tas viss mums palīdzēs. To mm, mēs nāksim klajā ar paziņojumiem nākamgad, balstoties uz šo ziņojumu par uh, satiksmes negadījumos cietušajiem. Šobrīd jau, manuprāt, 16 dalību valstis ir sniegušas datus par uh, smagi ievainotajiem, un es aicinu, lai visas dalību valstis sniedz šo informāciju, lai mums būtu vismaz aptuvens uh, modelis pieejams, un mēs varētu izvirzīt reālus mērķus šajā jomā. Tāpat gribu teikt, ka Maltas prezidentūras laikā uh, šis temats arī tiks risināts, not notiks uh, globālā konferences par uh, satiksmes drošību sadarbībā ar ANO, ANO vēstniekiem. Tas uh, mm, un ir svarīgi iesaistīt visas puses. Piemēram, mēs esam guvuši panākums, Polija ir uzlabojusi statistikas datus. Uh, Mēs veidojam uh, visaptverošu holistisku modeli, bet ir nepieciešams daudz enerģijas un liels koordinācijas darbs, lai progresētu. Pro, uh, projekts Eduards ir tiešām cerīgs. ir bija šajā šī diena, še, šīs dienas rezultāti bija labāk nekā iepriekšējos gadus un bija valsts, kur nebija neviena bojā gājušā šai dienā. Eh, vēl ir eh, daudzi citi jautājumi uzdot, esmu gatava atbildēt jums tieši uz šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Vēlreiz paldies jums, un tagad mums ātri ir jāturpina sēdēs slēgtām durvīm. Nākamā sanāksme notiks 25. janvārī, trešdien, 9. no rīta. Un tagad turpināsim sēdēs slēgtām durvīm. Tā būs koordinatoru sanāksme, bet visi deputāti var piedalīties, bet tagad ir jāpārtrauc pārraidi internetā. Īsts pārtraukums, un tad sāksim skatīt ziņojumu par padomas prezidentūras sanāksmi.